So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte noch die Plätze einzunehmen. Cienījamie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Please take your seats. Und es geht jetzt weiter in den elektronischen Abstimmungen. Turpināsim elektronisko balsojumu. Desmitais punkts. Degvielas kvalitātes direktīvas un atjaunojama energoresursu direktīvas grozīšana. Direkte landnutzung netieši zemes izmantojuma izmaiņas. Balsosim par pēc tam par 11. grūzījumu izdarīšanu direktīvā par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes vidi novērtējumu. Tie divi lielie balsojumi. Mums atkal būs jāstrādā ar uh, labu disciplīnu, un, manuprāt, visi kolēģi vēl nav ieradušies. Gribētu vēl lūgt kontrolēt. Vai jums ir balsošanas kartiņa? Jo bez balsošanas eh, kartītēm mēs nevarēsim strādāt. Es arī negribu šeit pieļaut kādus izņēmumus. Un es gribētu ieteikt, ka mēs tagad sāktu ar kolēģes Korienas Dabāžu ziņojumu. Vai visi esat gatavi? Tad mēs sāksim 200, 26. grozījums par pret atturas noraidīts. Trēm 17 par pret atturas noraidīts. Konsolidētājs 9 par pret atturas pieņemts. Tālāk. 18 par pret atturas. Nav skaidrs. 18 mēs pārbaudām neutroniski. Sākam balsot. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts tas ir 19 par pret atturas pieņemts. 227 par pret atturas pieņemts. 228 par pret atturas pieņemts. 318 par pret atturas pieņemts. Konsolidētājs 4 par pret pret atturas pieņemts. Konsolidētājs 1 par pret atturas pieņemts. Tālāk ar kompromisu 3 par pret atturas pieņemts. 200 45 par pret atturas norādīts. Konsolidētais 8 par pret atturas pieņemts. Tālāk. 248 par pret atturas norādīts. 21 par pret pret atturas pieņemts. Konsolidētais septiņi par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Par konsolidēto septiņi pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Aldē ir viena pa daudz. Tagad atkal viss kārtībā, vai visi nobalsojāt, beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Jūs ir 57 par. Pret. Atturis norēdīts. 259, 260, agri 20. Tie ir identiski, balsosim kopā par pret atturas norādīts. Pārbaudām šo bloku elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Norādīts. Itre 23 par pret. Atturas norādīts. Itre 23. ITRI 23 elektroniski pārbaudām. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Noraidīts. ITRI 24 par. Pret. Atturis noraidīts. 262 par. Pret atturas noraidīts. It 25 par. Pret. Atturas. To pārbaudām. It 25 pārbaudām. Elektroniski. Visi nav balsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Inti 13 par pret atturas pieņemts. Inta 14 par pret atturas pieņemts. Bet pārbaudīsim tomēr, neesmu pārliecināts. Inta 14 elektroniski pārbaudām. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Int 15 par. Pret. Atturas pieņemts. Int 16 par. Pret. Atturas. Pārbaudām. Int 16 elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot pieņemts. Tālāk pārējām pie 264 par pret atturas pieņemts. 265 par pret atturas pieņemts. 266 tik pieprasīts pārbaudu 265 elektronisku balsojumu. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. 266 par. Pret. Atturas pieņemts. 268 un 918 par. Pret. Atturas pieņemts. Tālāk mēs pārlecam 27. 27 par. Pret. Atturas. Manuprāt, pieņems, bet pārbaudīsim labāk elektroniski 27. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Ir pieņemts. 273 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Tran 21 par. Pret. Atturas pieņemts. 274, 275 un agri 22 par. Pret. Atturas noraidīts. 29 par. Pret. Atturas pieņemts. 30 par pret atturas pieņemts. 200, mēs pārbaudīsim 30. elektroniski. Sākam balsot. Visi nav balsojuši. Beidzam balsot. Viss skaidrs, jā? Ja? Bet 284, 285, 286 par pret atturas. Mēs pārbaudām šo bloku elektroniski. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Norādīts. 287 un agri 24 par pret atturas noraidīts. 28, tran 23 par pret. Tautas partija nebalsoja, kāpēc? Pārbaudām. Tā, vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. 291 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 293 par. Pret. Atturas. Norēdīts. 294 un 25 par. pret atturas noraidīts. 266 par. Nē. 296, saka priekšsādātājs. 296 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Akri 26. Tas nē, tad tālāk ejam. 300 par. Pret. Atturas norādīts. 304 par. Pret. Atturas norādīts. Tālāk. Konsolidētājs 6 par. Pret atturas pārbaudām. Konstatētā seši. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 38 par. Pret. Atturas norādīts. 310 par. Pret. Atturas norādīts. 39 un itra 29 par, pret, atturas noraidīts. 33 par, pret, atturas pieņemts. 34 par, pret, atturas pieņemts. 35 par, pret, atturas pieņemts. 36 par, pret, atturas pieņemts. 37 par, pret, pret atturas pieņemts. 38 par pret atturas pieņemts. 39 par pret atturas pieņemts. 312 ākras 30 par pret atturas noraidīts. 313 par 327 par pret atturas. Tas nav skaidrs pārbaudas neutroniski. Visi nopasojuši. Beidzam balsot. Norādīts. 315. Akri 31 par. Pret. Atturis norādīts. 317 par. Pret. Atturis pieņemts. 318 par pret atturas pieņemts. Tālāk. Agri 33 par pret atturas norādīts. 35 par pret atturas norādīts. Inta 19 par pret atturas norādīts. Tran 30 par pret atturas noraidīts. 9.20 par pret atturas. Tas nav skaidrs pārbaudām. 9.20 elektronisku pārbaudām. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 340 par Nē, konsultētājs 5, atvainojos, saka priekšsēdētājs. Kurš pār? Pret? Atturas pieņemts. 340 pār. Pret? Atturas pieņemts. Konsolidētājs 2. Par? Pret? atturas pieņemts. Tālāk grozījums agri 40 par pret norādīts agri 41 par pret atturas norādīts.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 pret atturas nav skaidrs 46, pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tran 47 par pret atturas pieņemts. Pārbaudām 47 elektroniski. Visi nobalsojāt. Sociāls un demokrātiem. Vienam, viens ir pa daudz. Beidzam balsot. Pieņemts ir.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 47 par, pret, atturas, pieņemts. Inti 23 par, pret, atturas, norētīts. 49. Inta 23. Pārbaudīt vajag? Nē, tas bija pārskatīšanās. Nē, tomēr jā, jāpārbauda. Nu labi, tad pārbaudām. Inti 23. Vai visi nobalsojot, beidzam balsot? Pieņemts. 49 par. Pret. Atturis norādīts. 49 par. Pret. Atturis pieņemts. 410 un 924. Par tiem nav jābalso. Tad mēs varam pārlekt. 418 un 419 un agri 45 par pret atturas noraidīts. Jāpārbauda. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Noraidīts. 442 par. 24 par pret. Četrsimt divdesmit četri. Atkārtosim. Četrsimt divdesmit četri. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Jāpārbauda. Vai visu nobalsojāt? Beidzam balsot. 424. Visi nobalsojāt. Beidzam balsot. Pieņemts. Itri 35 par. Pret. Atturas norādīts. Vajag pārbaudīt. Itri 35 elektroniski. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Norādīts. Ir 36 par. Pret. Atturas. Norādīts. 421 par. Pret. Atturas. Norādīts. Konsolidētājs 10 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 422 par pret atturas norādīts. 425 tran 37 agri 46 par pret atturas norādīts. Agri 47 par pret atturas norādīts. 427 inta 27 kopā par pret atturas pieņemts. 428 par pret atturas pieņemts. Inta 28 par pret atturas norādīts. Inta 29 par pret atturas pieņemts Pieņemts. 927 par. Pret. Atturas pieņemts. Int 30 par. Pret. Atturas pieņemts. 430 par. Pret. Atturas noraidīts. 431 par. Pret. Atturas noraidīts. 432 par pret atturas noraidīts. Inta 31 par pret atturas pieņemts. 434, 928 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim. 434, 928, jo tāda vēlēšanās, lai pārbaudītu, vai visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Se, pie seši par. Pret. Atturis pieņemts. 43.9. Un agri 49. Par. Pret. Atturis norēdīts. Pie septiņi par. pret atturas noraidīts. 58. Pārbaudām 57 elektroniski. Visu nobalsojāt, beidzam balsot. Pieņemts. 58 par pret atturas pieņemts. 59 par pret. Balsosim elektroniski. 59 elektroniski pārbaudām. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Noraidīts. 46 par pret Atturas norādīts. 60. Nē, 60. Nē. Tas atkrīt. 447, 448 un agri 51 kopā. Par? Pret? Atturas norādīts. 449 un 338 par? Pret? Atturas norādīts. 451 Agri 52 par. Pret. Atturas norēdīts. Pārbaudām 451 un Agri 52. Elektroniski balsojam. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Ir norādīts. Tram 40 par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 pret atturas pieņemts. Tālāk mēs varam pārliekt uz 480 par. Pret atturas. Tas nebija skaidrs. Balsosim elektroniski par 480. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. 41 par. Pret. Atturas norādīts. Agri 57 par. Pret. Atturas norādīts. 482 par. Pret. Atturas norādīts. Tad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 42 par pret atturas norādīts. 65 43 par pret atturas pieņemts. Mēs varam elektroniski to pārbaudīt drošības pēc. Sākam balsot. Vai viss nobalsojāt? Beidzam balsot pieņemts. 66 un 491 par pret atturas. Tas nav skaidrs, pārbaudam elektroniski. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. 37 pār, 39 pret, pieņemts. Tālāk. 49.6 par. Pret. Atturis norādīts. Pārbaudām 496 elektroniski, jo vai viss nobalsojāt? Beidzam balsot. Norādīts. 6793 par. Tagad septiņi ir par. Pret. Norēdīts. 49 par. Pret. Atturas norēdīts. Tālāk. Mm, tas ir noraidīts. Pārbaudīsim par 499. Pārbaudām. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Tas tiešām ir pieņemts. Bet eh, šeit no augšas tas nebija redzēja, redzams, jo ļoti maz kolēģi balsoja ar paciet roku, varbūt vajadzētu visiem ieliet kafiju, lai drusku varētu roku dabūt uz augšu. 503, 504, 505, itre 43 un apri 60. Par. Pret. Noraidīts. 506 par pret atturas norēdīts. 507 un reg 17 par pret atturas norēdīts. 508 par pret atturas norēdīts. 509 par pret atturas pieņemts. Pārbaudītim. Balsojam elektroniski. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Es norādīts. 70 un 510 par pret atturas norādīts. Vai nu pārbaudām labāk? Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 71 par. Pret. Atturas pieņemts. Varbūt, ka mēs varētu tomēr dabūt kafiju. Varbūt, ka kāds būtu spējīgs atnest kafiju, būtu ļoti jauki. 515 par. Pret. Atturas norēdīts. Pārbaudām. 515. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. 517. Atkrīt. Tad 72, 932 un Inta 33 par pret Norādīts. 518 par, pret, atturas, pieņemts. Wir machen jetzt weiter. Turpinām ar Inta 1. Vai kāds, vai visi ir atraduši, kur tas ir? Inta viens. Priekšsēdētājs saka, viņam tā ir 40. lapuse. Par, pret, atturis norādīts. Tran viens par, pret, atturis pieņemts. 80 par, pret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 pret atturas noraidīts. 85 par pret atturas pieņemts. 84, 86 tālāk ir, 86 par pret atturas, nav skaidrs pārbaudām elektroniski. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. 87 un agri 3. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 88 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 90 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Nevis viens par, pret, atturas norēdīts. Nevis divi par, itri divi par, pret, atturas norēdīts. Nevis četri. Pārbaudām 92 un itri divi elektroniski. Vai viss nobalsojāt? Beidzam balsot, līdz ar to noraidīts. 94 par. Pret atturas noraidīts. 1 par. Pret atturas pieņemts. Agrī 4 atkrīt, 93 par pret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 atturas pieņemts. 99 par pret atturas. Nav skaidrs, mēs balsējam par 99 elektroniski. Vai visi nopasojāt? Beidzam balsot. Jā, skaidrs. Ne, nebija visi nobalsojuši. Itri trīs. Pret. Atturas norēdīts. 100, 101, 102, 103, 104 un agri 7. Par. Pret. Nav skaidrs, balso, nobalsosim elektroniski par to. Sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Noraidīts. 108. Man esot jāgaida. 108 par. Pret. Atturas pieņemts. Deve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 111 par. Pret. Atturas norādīts. 112 par. Pret. Atturas norādīts. 114 par. Pret. Norādīts. Regi 2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 pret. Turas pieņemts. 138. 138. Para. Pret atturas pieņemts. Inta 3. Para. Pret atturas norēdīts. Ida 3 pārbaudas elektroniski. Beidzam balsot. Deve astoņi par. Pret. Atturas pieņemts. 146 par. Pret. Atturas pieņemts. Regi 5 par. Pret. Atturas. Nav skaidrs. Balsosim elektroniski. Visu nobalsojāt? Beidzam balsot. Noraidīts. Inta 4. Pret. Atturas noraidīts. Regi 6 par. Pret. Atturas pieņemts. Inta 5. Trāna 7 par. Pret. Atturas. Nav skaidrs, pārbaudīsim elektroniski. Inta 5 un 3 7. Nobalsojiet visi. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk. 177. 177 par pret atturas. Pārāk maz kolēģi balsoja, darīsim to elektroniski. 177 elektroniskais balsojums. Visi nobalsojāt, beidzam balsot. Pieņemts. 90 atkrīt. Tālāk turpināsim ar 9.11 par pret āturas pieņemts. Tālāk 186 kolēģi vils par pret pret atturas pieņemts. Pārbaudām 186 elektroniski. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. 187 par pret atturas pieņemts. 12 par pret atturas. Nav skaidrs par 12 elektroniskais balsojums. Vai visi nobalsojat, beidzam balsot? Tas noraidīts. 13 par pret atturas pieņemts. Bet pārbaudīsim elektroniski, jo pārāk maz kolēģi balso. 13 elektroniski, vai visi nopalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. Žils Barjos 100. Intri 12 par. Intri 15, 12 pret atturas noraidīts. 22 par pret atturas nav skaidrs. Balsosim elektroniski par 202. Pārbaudām. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Noraidīts. 23 par pret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 9.14 elektroniski. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. 26 par pret atturas norēdīts. 27 un 28 par pret norēdīts. It 18 par pret atturas Norēdīts. 209 par. Pret. Atturas. Norēdīts. Tālāk. Pēdējā lapuse ar regi 11 par. Pret. Atturas. Norēdīts. Itre 21 par. Pret. Atturas. Norēdīts. 200. 24 par pret atturas norēdīts. 225 par pret atturas norēdīts. Rēga 12 par pret atturas norēdīts. Tā, mēs varam tagad elektroniski par galīgo balsojumu sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. 43 pāri, 26 pret, viens atturējies. Tagad pārējiem pie otrā elektroniskā balsojuma. Sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. 43 pār, 26 pret, viens atturējies. Un uh, referente tiek sirsnīgi sveikta. Došu tagad vārdu referentē. Merci. Uh. Paldies, priekšsēdētā kungs. Vēlos pateikties mūsu kolēģiem, pateikties kompromisa gaisotni, vienošanās. Uh, gaisotni, kas bija jūtama viscauri, izstrādājot kompromisus, kaut arī beig beigās ne visi ir balsojuši par šo ziņojumu. Un jo īpaši vēlos pateikties Envi komitejas uh, komandai, grup, ALDE grupas un man, grupas komandai un manai manas politiskās grupas komandai. Visi ir uh, izrādījuši milzīgu pacietību Un turpmāk arī strādāsim sadarbības kompromisu meklēšanas gaisotnē, lai sagatavotos plenāru sesē. Lielas paldies, turpin priekšstādātājs arī no manas puses sirsnīgi sveicieni, apsveicu jūs, pateicos arī manai komandai, Miljano, um, par uh, milzīgi garo darbu, strādājot pie kompromisiem. Jetzt geht's weiter. Tagad tālāk. Andrēja Zanoni ziņojums. Alle sind herzlich ein. Visi ir aicināti tālāk piedalīties balsošanā. Un visi citi, lūdzu, dodieties prom no šīs telpas, citādi ir grūti balsot. Gut, wir fangen an. Kom Tad lūdzu, pārējie ievērot klusumu. Trešais kompromiss. Kas par? Pret? Atturs? Pieņemts. 111. 112. par? Pret? Par? Pret? Pieņemts. Pārbaudīsim 111. un 112. elektroniski. Balsošana beigusies. Beidzam balsot. 34 pat, 32 pret pieņemts. 113. Pret. Atturas noraidīts 114. Par. Pret. Atturas pieņemts 115 par. Pret atturas noraidīts. 116 par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Tad būsim droši. 116. grozījums elektroniski. Sākam balsot, vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 117 par. pret, atturs pieņemts 118 par, pret, atturs pieņemts 119 par, pret, atturs pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski 119. grozījumu. Tātad balsojam elektroniski par 119. grozījumu, vai viss nobalsojuši tagad ir. Beidzam balsot. Noraidīts. 120. par. Pret. Atturas. Nav skaidrs. Balsosim elektroniski. 120. grozījums. 120. grozījums - elektronisks balsojums. Vai visi ir balsojuši? Beidzam balsot ar lielu vai balsu vairākumu pieņemts. Sastais konsolidētais grozījums par pret pārbaudīsim elektroniski, un tagad balsojuši bija tikai zaļie. Lūdzu, balsojiet visi citādi, es nesaprotu, kāds ir rezultāts. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. pieņemts. Nu, taču jābalso visiem. 121. par. Pret. Labi, balsosim vēlreiz elektroniski, līdz visi būs nobalsojuši. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 122. grozījums. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 123. par. Pret. Atturas pieņemts. 124, 125 un pētī 23 kopā. Kas par? Pret. Atturas pieņemts Nav skaidrs, balsosim elektroniski. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 126. Par, pret, atturs pieņemts. Pēc ir 22. par, pret, atturs pieņemts. 53. Par, pret, ne, tram 5 par, pret. Pārbaudīsim elektroniski. Tram 5. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Peti 21. Par. Pret atturs pieņemts. Konsolidētais 4 par. Dagegen, haltums an. Pret atturas pieņemts. 135. par. Pret atturas noraidīts 16. par. Pret atturas pieņemts. 136. dalītais balsojums. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Konsolidētais grozījums numur 5 par, pret, atturas pieņemts. 158. par pret atturas pieņemts. Dafür? 189 äh, par pret atturas nav skaidrs pārbaudīsim elektroniski 189. grozījumu. Sākam balsot. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Ist angenommen. Konsolidēt. Pieņemts. Konsolidētais 7. Par? Pret? Atturs pieņemts. Pārbaudīsim konsolidētos septiņi. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 199. Par. Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss 8. Astotais kompromiss grozījums. Kā lūdzu? Jautā priekšsēdētājs. 199. vēlties elektroniski pārbaudīt. Labi, vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Hm? Ah. Jetzt geht's weiter. Tagad tālāk. 222. grozījums. Otrā daļa. 222. grozījums otrā daļa. Lapas puskopš vakardienas vairs neteikšu. 222. grozījums otrais, eh, otrā daļa. Pirmais pāns, ceturtais punkts. Man tas ir 11. lapas pusē. 222. grozījums. Tātad 222. grozījums. Es atvainojos, saka priekšstādātājs, 220. grozījums otrā daļa. Dafür? Kas par? Pret? Nu, tad mēs esam vienojušies. Labi, ejam tālāk. Astotais kompromiss grozījums par? Pret? Atturas pieņemts. Konsolidētais 9 par? pret, atturas pieņemts. Tran 13. Bei mir ist es die Seite. Tran 13. Man tas ir 20. lapas pusē. Tran 13. Kas par? Gegen. Pret. atturas. Nav skaidrs, pārbaudīsim Tran 13 elektrons. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Viennozīmīgi pieņemts. 333. par. Dagegen. Pret. Atturas pieņemts. 134. 334. par pret atturas. Nav skaidrs. Pārbaudīsim 334. elektroniski. Sākam balsot. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Es angenommen. Pieņemts. 335. par. Pret. Atturas pieņemts. 34. par pret, atturas noraidīts 336. par, pret, atturas pieņemts 337. par, pret, atturas noraidīts 339. 339. par, pret, atturas nav skaidrs Par 339. balsosim elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 338. par. Pret. Atturs noraidīts. 340. par. Pret. Atturs pieņemts. 341. par pret atturas noraidīts. 342 par pret atturas noraidīts. 343 par pret atturas noraidīts. 344. un 345. par pret atturas noraidīts. 346. par pret atturas noraidīts. 347. par un pētī 43. Tagad pret. Jābalso elektroniski par 347. un pētī 43. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Skaidrs, ka pieņems. 348. par. Pret. Atturēts. Pārbaudīsim. Nav vienbalsības. 348. grozījums. Balsojam elektroniski, visi nav balsojuši, beidzam balsot rejected. Noraidīts. Pēti 42 un pēti 44. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Tran 14. Par? Pret. Atturas pieņemts. 349. Par? Pret. Atturas pieņemts. Pārbaudīsim 349 elektroniskā vēlaties. Sākam balsot 349. Viss nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 350 feld, kann... 350 atkrīt, konsolidētais 10 par. Pret, atturas, pieņemts. Es geht weiter. Tālāk. Grozījums. Taisenes kundzes grozījums 411 par. Pret. Atturas pieņemts. 412 par. Pret. Atturas pieņemts. 413 par pret, atturas, pār, pārbaudīsim elektroniski. 413 grozījums, sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot? Pieņemts. Tālāk. 421. grozījums, 422. un 423. Man tas ir 27. lapas pusē nākošajā. Kas par? pret, atturas noraidīts. Tran 19 par, pret, atturas pieņemts. 44 par, pret, atturas pieņemts. Peti 50 par, pret, atturas pieņemts Nav skaidrs, pārbaudīsim peti 50 elektroniski. Sākam balsot, vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 45. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 46. par, pret, atturas, pieņemts. 424. par, pret pret atturas. Nav skaidrs, pārbaudīsim 424. elektroniski. Gestimt. Viss nav balsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 425. grozījums pār pret atturas noraidīts 426. par pret atturas pieņemts. 427. un peti 52. kopā, kas par? Pret. Atturis noraidīts. 428. par. Pret. Atturis noraidīts. 429. par. Pret. Atturis noraidīts. 430. par. Pret atturas norādīts 431. par pret atturas norādīts 432. par pret atturas norādīts 433. par pret atturas norādīts 434. un 435. par pret atturas norādīts 436, 437, 438, 439, 440, 53 par. Pret. Atturs noraidīts. Tran 20 par. Pret. Atturs noraidīts. Tran 21 par. Pret. Atturs noraidīts. 441. par pret atturas pieņemts 442. par vai mums būtu jāpārbauda? 442. 442. grozījums par pret atturas noraidīts. 47. par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 pret, atturas, nav skaidrs, pārbaudīsim 454. balsosim elektroniski, sākam balsot, vai viss nav balsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk pārējiem pie pielikumiem 49 par pret, atturas noraidīts. Labi, nu, pārbaudīsim elektroniski. Pārbaudīsim 49. grozījumu elektroniski, jo rezultāts nebija skaidrs. Tātad 49. balsojam elektroniski, sākam balsot, visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Pēc 54 par pret. Par maz kolēģi ir balsojuši. Lūdzu, pārbaudīsim elektroniski. Pēti 54. Sākam balsot. Viss nav balsojuši, beidzam balsot. Viennozīmīgi pieņemts. 456. 456. grozījums par, pret, atturas pieņemts 457. par pret atturas Četrsimt piecdesmit septītais grozījums pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Turklāt vēl pareizi. Beidzam balsot. Pieņemts. Lielas paldies! 50. referenta grozījums. Un nu, tam ir trīs daļas. Tā arī balsosim. Vispirms balsojam par pirmo daļu. Kas par? Balsosim elektroniski. 50. grozījums, pirmā daļa, balsosim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Zweiter Teil. Otrā daļa. Arī balsosim šajā gadījumā elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Arī šī daļa pieņem tālāk trešā daļa. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Ist somit. Pieņemts. Es geht weiter. Tālāk. 465. grozījums. Kas par? pret, atturas pieņemts. 466 par, pret, atturas pieņemts. 467 par, pret, atturas pieņemts. 51 par, pret, atturas pieņemts. 468 par, pret, atturas pieņemts. 469. par. Vai vēlaties pārbaudīt? Labi, 468. grozījums pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 469. par. Pret. Atturs pieņemts. 469. vēlas pārbaudīt elektroniski. Sākam balsot par 469. elektroniski. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. 11. kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. Konsolidētais grozījums numur 12 par pret, atturas pieņemts. Als nächstes stimmen wir über 5. Tālāk balsojam par 543. Kas par? Pret. Atturs noraidīts. 544. par. Pret. Atturs pieņemts. 544. grozījumu vēlas pārbaudīt elektroniski. Lūdzu, vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Ar balsu vairākumu pieņemts. Konsolidētais numur 13 par. Takīgi. Pret. Atturas pieņemts. Als nächstes Tālāk balsosim par apsvērumiem, proti par pirmo apsvērumu, peti viens grozījums. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 62. grozījums par. Pret. Atturas pieņemts Mm, nav skaidrs. Pārbaudīsim 62. grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Vienasmīgi pieņemts peti divi pār. Pret atturas pieņemts. 65. par. Pret atturas pieņemts. 66. par pret, atturas, pieņemts. Gut. Dann geht's weiter mit 7. Tad tālāk 67. par. Pret. Atturas nav skaidrs. Pārbaudīsim 67. grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts neapšaubām. Atkarīt peti 4 un tālāk balsojam peti 5 par. Peti 5 par. Pret. Atturas pieņemts. 68. un 69. identiski par. Pret. Atturas pieņemts. Peti 6 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Peti 7 par pret atturas pieņemts. Nu, neesmu pārliecināts. Labi, pārbaudīsim elektroniski par peti septiņi. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Beidzam balsot. Atkārto priekšsēdētājs pieņems. Peti astoņi par. Pret atturs pieņems. 70 par. Dagegen? Pret. Atturas noraidīts peti 9 par. Pret. Atturas noraidīts 71 par. Pret. Atturas pieņemts 72 par. Pret. Atturas pieņemts 73 par. Pret. Atturas pieņemts 74 par. Pret atturas noraidīts. 76 par. Pret. Būs angenommen. 77. Atturs pieņems 77 par. Dagegen. Pret. Atturs pieņem. 78 par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 79 par, pret, atturas pieņemts. Konsolidētais numur 1 par, pret, atturas pieņemts. 82 dafür. 82 par, pret, atturas pieņemts. Otrais par, pret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 atturas. Balsosim par 85. grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Sì, è stato approvato. Cioè, no, approvato. No, Haben alle abgestimmt? Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk konsolidētais numur divi. Kas par? Pret atturas pieņemts. 19. 90. par pret atturas noraidīts. 88. par pret atturas nav skaidrs. Balsosim par 88. grozījumu elektroniski. Abgestimt. Abstimmung ist geschlossen. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 89. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Trešais. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pēti 13 par. Pret. Atturas. Balsosim elektrons par pēti 13. Vai viss nav balsojis? Balsošana beigusies, beidzam balsot, noredīts. Tālāk pāriem pie piektā grozījuma par, pret, atturas, pieņemts. 5.14 par, pret, atturas, pieņemts. 6. par, pret, atturas, pieņemts. 5.15 par, nē, par 5.15 mēs nebalsosim. Tagad tran 1 par, pret pret, atturas, noraidīts. 91. par, pret, atturas, noraidīts. 7. pārbaudīsim 91. elektroniski, kā vēlaties. Vai visi kolēģi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais par pret atturas pieņemts. 92. par pret atturas pieņemts. Tran 3 par pret atturas nav skaidrs. Balsosim par Tran 3 elektroniski. Viss nobalsojuši, beidzam balsot. ist angenommen. Pieņemts. Tālāk. Astotais grozījums dalītais. Balsojums divas daļas. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. einen Moment Geduld, wir checken einmal. Mirklīt pacietības, pārbaudīsim, lai nekādu kļūdu mums nebūtu. Citādi mums vasaras brīvlaikā būs vēl jāatgriežas pie darba. Tagad tālāk balsosim pēdējā lapas pusē. Man tā ir pēdējā lapas puse. Trant 4. Kas par? Pret. Āturs. Nav skaidrs. Balsosim elektroniski par Trant 4. grozījumu. Sākam balsot. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Desmitais un vienpadsmitais grozījums, kas par pret atturs pieņemts. Pētīs 17 par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Pētīs 17. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņ noraidīts. Tālāk elektroniskais galīgais balsojums. Pirmais. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Ar lielu balsu vairākumu pieņems. Tātad tagad aicināšu referentu Zanonī kungu izteikties lūdzu. Pateicos, saka Zanonī kungs. Priekšsēdētāji, vēlos paust savu pateicību kolēģiem un ēnu referentiem un arī sekretariātu locekļiem, liberālās ALDE grupas personālu un visiem citiem, kas ir sadarbojušies ar mani. Es domāju, ka esam paveikuši labu darbu, esam panākuši vienošanos par kompromisiem, taču nedomāju, ka mēs varētu izmantot 70. Um, noteikumu plenāru sesnē. Paldies! Jā, tad ir skaidrs, nebūs balsojuma par mandātu piešķiršanu, bet es tomēr gribētu jūs apsveikt. Tas bija pareizi, jā. Apsveicu jūs ar to, tad ar ziņojumu tad varam iet uz plenārsēdi. Sirsnieks, paldies! Paldies arī komitejai, sekretariātam, arī par lielisko veikto darbu. Mēs eh, tiksimies šo pēcpusdienu atkal visi, kad vidas veselības ministrs būs. Tiem, kas nebūs pēcpusdienu klāt, tiem vēlu labu atvaļinājumu, uzlādējiet savas baterijas un eh, atjaunojiet enerģiju un eh, vi veseli visi atbrauciet atpakaļ un baudiet vasaru. Koordinatoru sanāksme notiks pusdivpadsmitos. 11.30 būs koordinātora sanāksme.